Like to... Es vēlē eh, lūgtu visus kolēģus apsēsties, ieņemt savas vietas, mums jāsāk balsojums, jo mums ir ļoti garš balsošanas saraksts. So we would like to welcome. Uh, Mēs uh, sveicam ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputātus un pilsoņu brīvību komitejas deputātu šai zālē, tāpat uh, prie, šo komiteju priekšsēdētājus un uh, darbiniekus mūsu vidū. Priekšsēdētājs kundze saka Gozēs kungs, es tikai gribēju teikt ekon komitejas tautas partijas grupas deputātiem, ka viņiem jāskatās uz mūsu kolēģi Kariņu un jābalso tā, kā viņš rāda. It was a very important information. Jā, šī informācija mums tiešām bija ļoti svarīga. Saka priekšsēdētājiem, pirms mēs pārējām pie balsošanas, es vēlējos jūs arī informēt par diviem labojumiem sarakstā. Tātad ir divi eh, labojumi izplatītajā balsošanas sarakstā. Pirmais ir par B kompromisu, otrais mutiskais goe grozījums par uh, eh, 10%. To tagad atbalsta arī S un D un zaļie pozitīvs uh, balsojums par šo uh, procentuālo izteiksmi. Tātad, un, ja tas ir pieņems, tad 214, 215, 220 un 221 grozījums atkrīt. Vai jūs uh, varējāt izsekot manis teiktajam? Ja? Un vēl viens mutiskais grozījums B, grup, B kompromisam ALDE grupa iesniegts uh, par ģimenes locekļiem. Tas ir trešais mutiskais grozījums, un tas ir nepareizi šeit pierakstīts kā 9.13. grozījums. Tātad tas ir uh, domā, šis paziņojums domāts visiem, bet it īpaši tiem, kas strāda grupām, kā ir jābalso. Es ceru, ka varējāt izsekot manis teiktajam. Yes. And, uh, do... Un tagad mēs varētu vispirms izmēģināt, kā darbojas elektroniskās balsošanas iekārts, jo zālē ir ļoti daudz deputātu. Nu, Tagad būs izmēģinājumu balsojums. Sākam balsot. Jā, tiešām ir eh, sarežģījumi balsošanā. Es atvainojos, uh, mana balsošanas kartīte nedarbojas. Priekšsēdētāji, diemžēl problēma ir tāda, ka nedarbojas visa balsošanas sistēma, un mums ir uh, nepieciešama tehniķu palīdzība. Un tad varēsim pārbaudīt, vai darbojas arī balsošanas kartītes. Pamēģināsim vēlreiz, saka priekšsēdētāji. Pamēģināsim vēlreiz. Nu, tagad joprojām sistēma nedarbojas. Mēs aicinām tehniķi mums palīgā. Cerams, ka varēsim uh, sakārtot sistēmas darbību, jo pretējā gadījumā rezultāti būs ļoti katastrofāli. Do we have technicians? Yeah, they are. There's, please uh, wait a minute. Lūdzu, pagaidiet, kolēģi, tehniķis uh, jau nāk šurp un uh, Cerams, ka sistēma pēc tam darbosies, un tad mēs varēsim pārbaudīt, vai darbojas jūsu balsošanas kartītes. It is not recognizing any of the cards. Earlier... Diemžēl sistēma neatzīst vairs nevienu balsošanas kartīti. Sākumā tā atpazina libe kartītes, bet tagad neatpazīst vairs nevienu no šīm balsošanas kartītēm. We are really sorry we had a vote before and it, it was... Atvainojos, mums notika balsošana iepriekš šajā pašā zālē un sistēma darbojās, nevainojami. Chair, uh, I think uh, the... Priekšsēdētāji. Manu šķiet šeit azārtspēļu industrija ir uh, acīm redzot uh, sabojājusi balsošanas sistēmu. Jūs redzat, kā notiek lobēšana mūsu parlamentā. Priekšsēdētāji, mēs varam, protams, piedāvāt dažādas sazvērestības teorijas, bet, nu, turpināsim diskusiju par šo jautājumu. Tomēr ceram, ka joprojām ceram, ka balsošanas sistēma sāks darboties. Mana balsošanas kārta it kā esot ievietota nepareiz, tā man rāda iekārta, bet tas neatbilst patiesībai. Then I think all of the conspiracy theory. Protams, var, var jau šeit uh, izklāstīt dažādas sazvērstības teorijas, un tās visas ir vienlīdz ticamas. Bet uh, Lībe komiteja ir tā, kas izskat šo sazvērestību jautājumu. Tātad mēs šeit mūsu, mūsu zālēs veicam ekon komitejas deputātus, uzņemam tos. Uh, yeah. Take, you, you can take the floor if you have any. Jūs varat uh, izteikties, ja jums ir kādi ieteikumi par to, kā iedarbināt balsošanas sistēmu. Uh, Maķie kundze, varbūt mēs varam sākt balsot uh, paceļot rokas. priekšsēdētāji, es lūgtu nedaudz būt pacietīgiem un pagaidīt, varbūt tomēr ir iespējams šo sistēmu iedarbināt, un pēc tam, ja, ja tas neizdosies, tad mums būs jāpieņem lēmums par to, ko darīt. Nu pats saņēmu informāciju, ka sistēma tiek pārstartēta, un tas prasīs piecas minūtes. Tādēļ mums labāk pagaidīt piecas minūtes, jo gadījumā, ja būs jābalso elektroniski, tad atkal tas mums traucēs balso, balsošanas procesā, ja sistēma nedarbosies. Tā kā lūdzu izmantojiet liederīgi šīs piecas minūtes, jūs varat uh, aprunāties ar kolēģiem no citām komitejām un uh, pēc piecām minūtēm sāksim balsot. Now, uh, we might have the test vote. Uh, mēs tagad varētu izmēģināt, kā darbojas elektroniskās balsošanas sistēma, un varbūt, ka rezultāts būs pozitīvs. Tagad izmēģinājumu balsojums sākam balsot. What, what do we have?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 vai jūsu balsošanas kartīte tiešām darbojas, vai tā ir ievietot pareizi balsošanas iekārtā. Three more. Three more. Three more. Jā, no, eh, tu is, is still missing. Vēl trūkst divas, pietrūkst vienas balss. Spiediet, spiediet uh, ar lielāku spāru Uh, pogas un uh, ievietojiet kartītes pareizi iekārtās. Vai pārbaudījāt, uh, kā darbojas jūsu kartīte, kā esat nobalsojuši? Mine is working. Jā, yeah, we close the vote. Beidzam balsot. It's okay viss kārtībā, darbojas ļoti labi, varam sākt balsošanu un strādāsim efektīvi. Kompromiss mīnus AA. Zaļie ir lūguši dalītu balsojumu, tātad balsojam par daļām, par pirmo daļu, kas par, kas pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret. Nu, jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 35 pār 27 pret pieņemts. A kompromiss pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa. Kas pār, kas pret, atturas. Pārbaudīsim, rezultāts nebija skaidrs, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār, 30 pret, pieņemta. Ceturtā daļa, kas par? Kas pret? Atturas. Ceturtā. Mēs balsojam par ceturto daļu. Tātad vēlreiz, kas par? Kas pret? atturas noraidīta. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Jā, tas klost. Beidzām balsot. 36 pār, 27 pret. Lūdzu, kolēģi, celiet rokas, lai var labāk redzēt, kā jūs balsojat simtais. 184. grozījums. 184. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 188. grozījums. Kas par? 188. Kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Divsimt pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 202. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Nebija skaidrs. Tātad balsēm elektroniski par 202. grozījumu. Beidzam balsot. 30 ir pār un 33 pret. B kompromisam ir trīs mutiski grozījumi iesniegti. Pirmais mutiskais grozījums, kas to atbalsta, kas pret, atturas Jāpārbauda rezultāts. Balsējam elektroniski. Tas closed. Beidzam balsot. 27 pār, 36 pret, tātad noraidīts. Otrais mutiskais grozījums, tas ir goe iesniegts mutiskais grozījums, to atbalsta arī zaļie un sociālisti un demokrāti, kas par pret atturas noraidīts ar skaidru balsu pārsvaru. Trešais mutiskais grozījums, ko iesniegusi Alde grupa, kas par pret kas pret, atturas, arī noraidīts. Un tagad mums jābalso par visu kompromisu kopumā. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Vairāki grozījumi atkrīt. Pašķiriet vēl pāris lapuses uz priekšu, un mēs nonākam pie 225. grozījuma, jo visi pārējie grozījumi atkrīt, tad 225. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 226. kas par pret atturas noraidīts. 227. par pret pret atturas noraidīts. Divsimt trīsdesmit trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīt, labi, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. The vote is closed. Beidzām balsot. Divdesmit pieci par un trīsdesmit astoņi pret noraidīts ar skaidru balsu pārsvaru. C kompromiss, kas par? Mēs te eh, pārbaudām, jā, tātad C kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. D kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. E kompromiss. Un atkal sākam ar mutisko grozījumu. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Nu, pārbaudīsim, balsojot elektroniski, bet, nu, bija skaidri redzams, ka, ka noraidīts. Beidzam balsot. 23 par un 39 pret. Trešais mutiskais grozījums, kas par. Nē, es atvainojos. Otrais mutiskais grozījums, kas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais, nē. Jā. Yeah. Tagad balsojam par visu kompromisu kopumā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. F kompromiss. 15... Tā tad tas kompromiss F, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Divsimt septiņdesmit pirmais grozījums, kas par pret atturas Noraidīts. Pā, vēlaties pārbaudīt labi balsēm elektroniski. 271. grozījums. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts, bet uh, 31 balss par, 31 balss pret. G kompromiss 8. par 8. pantu. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 283. grozījuma otrā daļa, kas par? Kas par? Kas pret? Atturas. Mums jābalso elektroniski, rezultāts nav skaidrs. Ķiet. Ok, so closed. Beidzam balsot. Nu, tagad gan ir ļoti skaidrs rezultāts 19 pār 44 pret noraidīts. 285. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 287. kas par pret atturas pieņemts. H kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. I kompromiss par desmito pantu. Sākam atkal ar mutisku grozījumu, kas to atbalsta, kas pret, atturas, noraidīts. Un balsiju, balsojums pa daļām. Divas daļas. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturs pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. J kompromiss. Sākam ar mutisko grozījumu, kas par kas pret, atturas, noraidīts, pār priekšsēdētāji, jūs ne, mēs nebalsojām par 301. grozījumu priekšsēdētāji. Manā balsošanas sarakstā ir rakstīts, ka tas atkrīt, ja I kompromiss ir pieņēmts. Vai jums ir tāds pats baltošanas saraksts kā man, nu tā tad mums nebija jābalso par šo grozījumu. Tagad pārējām pie jēkom. Pie jēkompromisa mutiskais grozījums par to balsojam elektroniski. Jā, un tev ir. Uh, Tātad 33 pār 27 pret pieņēmts. Otrais mutiskais grozījums, kas par? Pret. Nu, jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski par otro mutisko grozījumu. Yeah, it is closed. The vote is closed. Beidzām balsot. ask 20. where you think we are because somehow in this role I think I know where I am but I'm doubting. Es nezinu, kur mēs par ko mēs īsti balsojam par G kompromisu, nē, priekšsēdētājs jau labo J kompromisu. Tātad mēs balsojam par J kompromisu. Un kā ir tradīcija mūsu komitejā pastāv. Tātad mēs vispirms balsojam par mutiskiem grozījumiem, šobrīd balsojam par otro mutisko grozījumu, pirms balsojam par kompromisu kopumā. Varbūt, ka eh, dažādās komitejās ir atšķirīgas balsošanas tradīcijas, bet mēs vispirms balsojam par mutiskajiem grozījumiem, un pēc tam mēs balsojam par kompromisu kopumā. Tātad šobrīd balsojam par otro mutisko grozījumu. Priekšā tātad nav nekāda otrā mutiskā grozījuma. Ne, ir gan, ir gan otrs mutiskais grozījums. Es ceru, ka tas parādās arī jūsu sarakstos. Nu, es varu nolasīt jums arī tekstu. Otrais.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 Lūk, balsojums par daļām, par kompromisu, pirmā daļa par. Tagad pēc mutiskajiem grozījumiem mēs balsojam par kompromisa grozījumu. Tas tika noraidīts. Balsojam par diviem mutiskiem grozījumiem, tagad par kompromisa grozījumu divās daļās. Tagad par pirmo daļu. Vēlreiz kas par pirmo kompromisu grozījumu daļu? Kurš ir pret? Atturas pilnīgi skaidri pieņemts. Otrā daļa. Kompromisu grozījumam par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss K, kurš par pret atturas pieņemts. 309. grozījums par pret atturas noraidīts. 310. 310. par pret atturas noraidīts. E, Kompromise L and we have kompromisa grozījums L. Lūk, arī šeit balsojums par daļām, to pieprasa goja pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Vēlreiz atkārtoju L kompromisa grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. Kā jau teicu, beidzam balsot, pieņemts. Trīssimti divdesmit pirmais grozījums par pret, atturas noraidīts. M kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 329. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Varam pārbaudīt elektroniski. 329. elektroniski. <laughs> Don't confuse people more. Oh, the, the vote is closed. Beidzam balsot. 30 pret 30 noraidīts. Kompromiss N nākamais par pret, atturas, pieņemts. 339. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 340. grozījums par pret pret, atturas noraidīts. Jurī 23 par, pret, atturas noraidīts. Nākamais 350. Mēs jau nobalsojām par iepriekšējiem grozījumiem kopā. Mēs kopā balsojam par 225, 343, 348, 348, un tāpēc nākamais ir 352 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. O, kompromisa grozījums. Mutiskais grozījums, kas pār? Pret, atturas, noraidīts. Balsojums pa daļām par kompromisu grozījumu. Pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. which are falling and we have amendment. Daudzi atkrīt, nonākam pie 344. grozījuma otrās daļas. 244. par. Pret. Atturs norādīts. 58. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 59. par. Pret. Atturs pieņemts. P kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Tā ārkārtīgi daudz grozījumu tālāk atkrīt. Nonākam pie Q kompromisa grozījuma. Vairākas lapus uz priekšu. Sešas lapus uz priekšu. Cik pateikami. Q kompromisa grozījums par 31, 33 pantu un 37 pantu. Tas atraduši savos sarakstos. Sāksim atkal ar mutisko grozījumu. To iesniegus tautas partija, kas ir par mutisko grozījumu. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad par kompromisa grozījumu kā tādu par. Pret. Atturas. Pieņemts. 224. Uh, the next one is amendment. Tālāk. 424. grozījums par pret atturas pieņemts. Varam pārbaudīt elektroniski. Man likās, ka pieņemts. Devot izklost? Beidzam balsot. Pieņemts. Četrisimti divdesmit astotais par pret atturas noraidīts. R kompromiss. Šķiet šeit ir atšķirīgi lapušu numuri. R kompromisa grozījums par Vai mums nebija jābalso par 154. Jo mutiskais grozījums tika pieņemts 154. jo mutiskais grozījums tika pieņemts. Can, can you help us to find this amendment? Uh, Vai varat palīdzēt mums sameklēt šo grozījumu? Artikla 27. 27. A pants. Long, long back.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 It was adopted. The, the oral amendment. Then, then it's correct. Then we vote on this one, Mr. Torvalds. <laughs> there is the cons- Jums taisnība, jā, jūs redzat, tas nav tik vienkārši. Lielākums, vairākums uzskata, ka mums jums taisnība un mums ir jābalso, jā. Arī tulki tā uzskata. It is before amendment 400. Tātad. Tas ir grozījums starp 431 un 432 pa vidu ir 154. Te ir dažāds lapušu skaits. Tas ir 27. āpāns, jauns iekļāvums, lūk. 154. iesniedz Grējums Vatsons, Bils Ņūtons Dans un Nils Torvalds. Kas par? Mirklīti! Ne visas grupas ir atradušas savos balsojumus sarakstošo grozījumu. Are you sure? <laughs> okay. Uh, who is, uh, who is against? pret, atturas, skaidri un gaiši norādīts, bet labi, ka jūs tomēr norādījāt šo kļūmīti. Nu, tā tad R kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. The next one is... Tālāk. 444 un 445 ir identiski par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Uh, eh, 444 eh, and 445. 444 un 445 elektroniski. Vote is, vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. It is clearly rejected. Uh, 24 in favor and 33 against. Uh, the next one. Tālāk. 450. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Nebija gluži skaidrs. Beidzam balsot.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 Noraidīts. 78. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. 79. kas ir identisks ar 935 par pret atturas pieņemts. 453. par pret pret atturas noraidīts. 454. par pret atturas noraidīts. 455. par pret atturas noraidīts Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsošanu. Pieņemts. es Kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 465. par Nākamajā lapā ir identisks grozījums. 465 un 466 par pret atturas noraidīts. 467. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 467. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Celiet rokas, tā lai varam saredzēt un mums nav jābarbauda elektroniski. 468. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski, ja vēlaties. Beidzam balsot. Pieņemts. Divu balsu starpība.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 pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts. Četrsimt septiņdesmit pirmais par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 471. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrisimti septiņdesmit pirmais par pret atturs noraidīts. Četrisimti septiņdesmit trešais par pret pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 474 pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 475. par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas pieņemts. T kompromisa grozījums kas ietver arī 83, 478 līdz 478 grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 937. Identiski ar Arlēns Makārtīs 479. grozījumu par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit ceturtais par. Pret. Atturs. Ļoti maz rokas redzu. Es saprotu, ir ļoti garš balsojums, bet nu mums atkal jāpārbauda tas viss elektroniski. 84. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit piektais par pret atturs pieņemts. 9,38 par. Pret. Atturs pieņemts. 9,39 par. Pret. Atturs pieņemts. 480 par. Pret. Atturs pieņemts. 481 par atturs jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. U kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. how much we have. Uh, four, 490. 493. tālāk. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Es vēlētos atgādināt jums, kā tulkojums mums vēl 10, 12 minūtes būs. Uh, centīsimies pabeigt to, jo savādāk mums jāturpina tālāk būs bez tulkojuma. Dev, 9.40. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 494. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudame elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār, 29 pret noraidīts. 495. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 496. Kurš par? Pret, atturas,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 pret, atturas, noraidīts. 501. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 502. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Uh, it's a, uh, closed. Beidzam balsot. 23 pār, 32 pret, noraidīts. 502, 503, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 504, kurš par? pret, atturas, noraidīts, 505. kurš par, pret, atturas, noraidīts, 89. kurš par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss V, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 515. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 5 on 5. Pārbaudām 515, beidzam balsot. 24 pār, 29 pret, noraidīts. 516, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 516. elektroniski. Beidzam balsot. 32 pret 21 pieņemts. 517. kurš par? pret, atturas, noraidīts. 447. par, pret, atturas, noraidīts. 520. kurš par, Piecsimt deviņpadsmito nobalsoja kopā ar 244. Līdz ar to nākamais ir 520. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 521. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 522. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk par pielikumiem 523, kurš par? Un 524, jums taisnība, eh, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 525 un 526, kurš par? Pret? Atturas pieņemts pieņemts. 527. un 530. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 528. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 529. kurš par? Pret atturas, pārbaudam elektroniski. 529. Disclosed. Beidzam balsot. 30 pār 22 pret pieņemts. 531. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Lūdzu, sekojiet līdz balsojumam. Ļoti grūti saprast. Beidzam balsot. 30 par, 22 pret, pieņemts. 532. Jā, rezultāts jau skaidrs ir 532, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 533. kurš par pret atturas pieņemts. 92. un 940. Tātad pārbaudām 533. Nu, lūdzu, celiet rokas balsojot. Beidzam balsot. 33 pret 21 pieņemts. 92 un 942, kurš par pret atturas pieņemts, 943 par pret atturas noraidīts, 534, kurš par pret atturas pieņemts Pārbaudām. Pārbaudām 530 ar to. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 pret 20. 535. Kurš par? Pret. Pieņemts. 536. Par pret, atturas, noraidīts. 93. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 500. Piecsimt trīsdesmit devītais un piecsimt četrdesmitais, kurš par? Pret, atturas pieņemts. 542. kurš par pret atturas pieņemts. Juri 30. kurš par pret atturas noraidīts. 544. jau priekšējo balsojām. 544. kurš par pret atturas atturas, noraidīts, kompromiss dubultvē, kurš par, pret, atturas, pieņemts, tālāk ir norādes, 94. kurš par, pret, atturas, pieņemts, 95. kurš par, pret, atturas, pieņemts, 96. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss X apsvērumu daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 99. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 100. kurš par, pret pret, atturas, noraidīts, 101. Pārbaudam, labi. Pārbaudam simto grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār 23 pret. Pieņemts. 101. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīt. Apieņemts, atvainojiet.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 DV3, kurš par, pret, atturas, pieņemts, trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts, DV4, kurš par, pret, nē, DV4 neatkarīt, DV4, kurš par, pret, atturas, pieņemts, DV5, kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. 106. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 107. abstention adopted. 108 in favor, against,